La Presidente. Buongiorno, colleghi. La... Labrīt, kolēģi. Sākam sēdi. Eh, la relazione Hafner sulla... Pirmais darba kārtības punkts ir Hefneres ziņojums par procedūru, ar kur saskaņā Eiropas parlamenta nosūta un tas apstrādā padomas rīcībā esošu klasificēto informāciju par jautājumiem, kas neatiecas uz kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomu. Vārds Hafner kungam uz četrām minūtēm. Paldies, priekšādātājs kundze, cienījamies kolēģis un kolēģi. Šodien mēs varam spērt būtisku soli vairāk